likumdošanai un pamatstiesībām. Un ja nē, tad kas būtu jādara tālāk? Ja konstitūcija saskan ar mūsu likumiem, tad tas mums ir jāzina pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies Kirkopf kungam! Tagad aicināšu zaļo grupas vārdā izteikties Sargentīnī kundzi. Divar pus minūtes, lūdzu.